Mēs pilnīgi noteikti to paturēsim prātā un skatīsim šo jautājumu komisijā. Paldies, paldies komisāra. Un tādajādi mēs noslēdzam debates. Mēs esam saņēmuši Eh, rezolūcijas priekšlikumu un balsojums rīt notiks pus 12. Tagad mēs pārējām pie nākošā darba kā, eh, kritības punkta, kas ir mutisks jautājums par diskriminējošiem pasākumiem pret Lietuvas kravas automašīnām uz, Liet, eh, pret, uz Krievijas robežas. Vispirms es došu vārdu referentēm aizsnerei. Jā, paldies, priekšsēdājs kundze. Patiesi ir tā, ka tas, kas tagad notiek uh, uz robežas starp Lietuvu un Krieviju, nevar tikt uh, paciests. Lietuvai ir uh, aptuveni 650 transporta uzņēmumu, kuriem ir aptuveni 13 tūkstoši smago mašīnu. Un tās transportē preces uz Krieviju. Krievija speciāli e, tieši šīs smagās e, mašīnas e, īpaši kontrolē un tādējādi šīs papildu kontrolas arī tiek attiecināts pat uz privātām mašīnām pilnīgi bez kādas, kāda pamatojuma un pat uh, tādi īpaši eskorti ir pieprasīti, kas uh, pavada šīs uh, smagās mašīnas tad, kad tās pārvietojas pa Krievijas teritoriju. Mēs to nedrīkstam pieciest. Eiropas, e, Lietuva ir Eiropas Savienības dalība valsts, un tas skar visu transportu Eiropas Savienībā un arī kaimiņu valstīs. Jāpadomā, mm, kopš 2012. gada Krievi ir PTO dalība valsts, tā ir pieņēmusi noteikumus, un tie. Uh, nav nekāda savietojuma ar šādu rīcību. Lietuvas uzņēmumiem uh, tiek nodarīts aptuveni 2 miljonu zaudējums dienā. Tie tādas ir šīs aplēses, un šo situāciju nevar atstāt tādu, kā tā ir. Uh, Krievija eh, mēģina tās valsts, kas ir bijušas eh, agrākās PSRS valstis, eh, aplikt ar sankcijām, tā tas jau ir bijis ar citām valstīm, piemēram, atsaukšos uz Moldovas, Ukrainas un Grūzijas mm, pieredzi. Gīs Verhofstads reiz teica, ka diskriminējot Lietuvas pusi uh, tiek diskriminēta es un ir jābūt uh, steidzamai darbībai. Tādēļ mans jautājums, vai kaut kas jau ir darīts, vai arī kas vēl tiks darīts un uh, kāda būs jūsu rīcība. Paldies! Okay. Thank you very much, colleague Meissner. There is a... Paldies, Maisneres kundze. Zilā kartīte jums no Imbrasas kunga. Jūs akceptēsiet? Paldies par jūsu idejām. EFD parlamentārās grupas atzinumā parlamentam vajadzētu pieņemt ļoti stingru nostāju par šo situāciju ja jau Lietuvas eh, gaļas un piena produktu eksportētāji cietuši zaudējumus, kas ir visu Eiropas Savienības ražotāju zaudējumi, manā viedoklī. Vai jūs uzskatāt, ka visām iestādēm šeit būtu jārunā vienā balsī, lai palīdzētu Lietuvai? Garš jautājums, Meisneras kundze. Pavisam īsi, protams, es a, tam piekrītu, mums a, jārīkojas a, tādā plašā frontē. Paldies. Labi, paldies. Un tagad uh, komisijas vārdā komisārs Digūts. Paldies priekšsēdētājs kundze un godātie deputāti. Komisiju informēja Lietuvas iestādes, ka Krievijas muitas ierobežojumi Lietuvas precēm tiek piemēroti muitas pārbaudas vietā sākot ar šī gada 12. septembri. Uh, Šāda veida tirzniecība traucējoši pasākumi, kas nav piesaistīti īpašam riskam, nav samērīgi un nav saskaņā ar PTO noteikumiem. 18. septembrī kopā ar Algirdas Šemetu es um, nosūtīju vēstuli Krievijas uh, ministram Aleksējam Kaivam un uh, Andrejam Beļāņinovam, kas atbild par muitas lietām. Un uh, mēs uzsvēram, ka 12. septembra pasākumi mums, es citēju, sagādā lielas bažas, ekonomiski un juridiski. Citāt beigas. Un, um, mēs pēc tam šai vēstulē paudām uh, tad mūsu satraukumu un aicinājām Krieviju nekavējoties atcelt šos pasākumus. Līdz šai dienai Krievijas iestādes nav izskaidrojušas, eh, kāpēc eh, tika pieprasītas šīs papildu muitas kontrolas. Tagad mēs pārbaudām, vai šie pasākumi ir tiešām savietojami ar PTO noteikumiem, tīpaši ar 11. pantu gads eh, vispārējā nolīgumā par tarifiem um, un tirzniecību. Um, Šeit uh, mums būtu nepieciešama arī papildu informācija no Lietuvas iestādēm par um, muitas uh, noteikumiem šajā valstī. Turklāt uh, mūs interesētu jebkura informācija, kas pamato vai varētu pamatot uh, šos pasākumus. Turklāt um, nākamajā PTO padomē 18. oktobrī Ženevā mēs izskatīsim šo punktu, kas ir paredzēts darba kārtībā, kā potenciāls pārkāpums pret PTO noteikumiem. Tehniskā līmenī komisija to uh, ap, ap, pārunās arī ar Krievijas partneriem. Mēs uh, rūpīgi izskatīsim arī politiskas komplikācijas un attiecīgi rīkosimies. Runājot par ierobežojumiem Lietuvas piena produktiem, komisiju informēja, uh, par bažām, ko paudušas Krievijas iestādes par uh, piena produktiem no Lietuvas. Komisija uztic tam, ka Lietuva eksportē labus produktus, uh, pārtikas drošuma iestādes garantē uh, mūsu produktu labu kvalitāti. Šis pārtikas drošuma tīkls iekļauj arī auditus un pārbaudas valstīs. Uh, kā arī ātru brīdināšanas sistēmu, lai nodrošinātu ātru rēģēšanu gadējumā, ja kāds produkts nav pietiekami drošs. Eh, ir daudz atšķirības starp Krievijas un ES sanitāriem standartiem. Dažos gadījumos Eiropas Savienība uzskata, ka Krievijas standarti atsevišķos gadījumos vienkārši ir pārāk strikti un nav racionāli, nepalīdz eh, labāk pasargāt patērētāju. Tāpēc komisija uh, aicina Krieviju rīkoties proporcionāli un uh, pieļaut uh, racionālu atkāpi no Krievijas standartiem saskaņā ar PTO noteikumiem. Uh, katrs ierobežojums ir jāpamato ar konkrētu riska faktoru un pasākumam jābūt samērīgam tam riskam, kāds ir konstatējams. Uh, Mēs redzam šo problēmu nu jau aptuveni vienu gadu, un komisija turpinās uh, uh, aicināt uh, Krieviju pārtraukt šo rīcību un pieskaņot savu rīcību PTO standartiem. Es vēlreiz aicināšu kolēģi izskatīt PTO gads nolīgumu un turpināsim runāt ar Krieviju. Paldies, un tagad izteiksies politisko grupu pārstāvi, kas pārīkungs uh, no tautas partijas. Priekšsētājs kundze, godātais komisāra kungs, paldies par jūsu teikto, bet man uh, vienkārši jāsaka, man liekas, ka komisija vienkārši ļoti tehniski atbildes sniedz, un tas ir pārāk vienkārši, jo tas, ko mēs pāris nedēļas jau piedzīvojam, ir tas, ka Krievija cimdzot dara visu, lai mūsu Eiropas kaimiņa attiecību politiku torpedētu. Uh, Un tas ir tikai viens piemērs, par ko mēs runājam, ka pēkšņi uh, smago automašīnu uzņēmumi no Lietuvas uh, tieši tā konkrēti tiek izmeklēti. Un uh, vēl viens uh, piemērs vakar no rīta piena produkti tiek uh, īpaši uh, pārbaudīti. Un, bet Eiropas komisija vajadzētu. Uh, Eh, padomāt, vai eh, Krievijas eh, vēstnieks es nebūtu izsaucams un nebūtu jādiskutē ar viņu un būtu jauki, ja mūsu ārlietu dienestu un citi pārstāvi, kas ir Krievijā, ļoti skaidri Krievijā pateikt, ka tirdzniecības attiecības starp ES un Krieviju tiek būtiski apdraudēts un ka tas ir, ka tas kaitē mūsu politiskai sadarbības komponentē. Un es gribētu, lai no Eiropas parlamenta plenāra sēžu zāles ļoti skaidrs signāls tiek dots, netiek uzbrukts viss Lietuvai, bet Eiropas Savienības valstī un kas um, vērš pret vienu ES valsti, tas vērš pret ES. Ir vajadzīga plaša ES solidaritāte un viena um, neliela dalība valsts nedrīkst no nu, burtiskā ziņot tādēļ, ka nākošajā laikā būs. Uh, Uh, politiska tikšanās šajā valstī, no kuras būs uh, skaidri signāli, un nevar būt tā, ka partners Austrum Eiropā uh, vienu valsti ES burtiskā ķilnieks saņem. Tādēļ ir nepieciešama skaidri pasākumi no ES komisijas, ir nepieciešama skaidri vārdi no ārlietu atbildīgās un Eiropas parlamentam no vienas puses. Uh, ir interesēts labās attiecībās ar Krieviju, bet no otras puses pavisam skaidri pasaka, kas uh, uzbrūk vienai valstī, tas uh, um, uh, pret visai es vēršas un mēs esam solidāri mūsu uh, uh, Lietuvas kaimiņam. Maisner kungs vēlas uzdot uh, zilās kartas jautājumu, kas pārēj kungs. Pavisam īsi. Jūs runājat par piena produktiem jā, no nu, Krievijas puses tas nav, nu nekas tāds, um, Krievijas pusē tas nav ļoti daudz, bet uh, liela daļa no Lietuvas uh, eksporta e, ir uz Krieviju, vai jūs nedomājat, ka tas ir īpaši e, smagi šai uh, valstī? Ko atbildi kolēģis Kondis, tieši tas, par ko jūs runājat, ir šis ļoti sarežģītais no vienas puses transporta joma tiek dramatiski, tā tiek kaitēts un tie skaitļi. Uh, Kāda ir manā rīcībā 90% no Lietuvas piena eksporta ir uz Krieviju, un, protams, ka tiek izmeklēta tāda darbības joma, un es nezinu, ka kādai citai Eiropas valstī būtu problēmas ar Lietuvas pienproduktiem, un man liekas, ka, nu, skaidri vārdi jāsaka Krievijas partneriem, ka tādu rīcību neakceptējam. Paldies! Paldies, nākošā runātāja Blinkevičūtas kundze. Uh, Aču, poņa pirmininkē. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri. Esmu pateicīga par komisijas eh, nostāja attiecībā uz diskriminējošiem pasākumiem no Krievijas puses attiecībā pret Lietuvu. Es aicinu jūs bez kavēšanās veikt visas nepieciešamās darbības, jo līdz šim tās nav izrādījušās pietiekamas. Lietuvas pārvadātāji cieš milzīgs zaudējums sakrā ar situāciju uz robežas. Piera produktu importa aizliegums izraisīs lielus zaudējumus daudziem ražotājiem un var novest pie cēnu celšanās, no kuras savukārt cietīs Eiropas pilsoņi. Un tas viss notiek Lietuvas prezidentūras laikā, kad samita tikšanās ar Ukrainu un citām austrumu partnerības valstīm tiek gatavotas. Mums ir jāstiedz vienot Eiropas Savienības atbildi šīm darbībām no Krievijas puses un vēlreiz es mudinu jūs komisāru un komisiju apvienot pūliņus un izbeigt šo diskrimināciju monetāro politiku tagad un uz visiem laikiem. Un nedrīkst šādas pasākums piemērot pret valstīm ne tagad, ne nākotnē. Priekšsēdētāji, uzrunāju jūs. E, Lietuvas e, viceministrs ir klāt mūsu sanāksmē un domāju, ka būtu noderīgi uzklausīt viņu, varbūt mēs varētu doties pie viņam izteikties. Well, uh, if vice president... Jā valdības vadītāja vietnieks vēlas izteikties, viņam ir iespēja to darīt, vai jūs vēlties komentēt? Yes, Jā, es vēlos. Vai darīt to tūlīt? Priekšsēdētāji, komisāri, atšķirībā no citām reizēm. Šajā sēžu zālē, es uzstāšos nevis kā padomas pārstāvis, bet savas valsts pārstāvis. Nu, paldies parlamentam, komisijai par šo iespēju, paldies par šo diskusiju. Un es ceru, ka jūs veiksiet specifiskas darbības un esam pateicīgi jau savlaicīgi par to. Es gribētu pieminēt dažus aspektus, kuri vieš bažas ne tikai Lietuvai, bet visai Eiropas Savienībai, jo šī problēma ir būtiska visai Eiropas Savienībai. Tas ir izai, izaicinājums mums visiem, tas ir izaicinājums visai starptautiskās tirzniecības sistēmai un pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem. Kā jūs zināsiet, Krievijas federācija bez jebkādiem iekriešējiem brīdinājumiem, kā tas būtu ierasts, bez kādiem skaidrojumiem ir piemērojusi nu jau kādu laiku ierobežojumus Lietuvas pārvadātājiem, ne tikai pārvadātājiem, bet arī izstrādājumiem, kas tiek vesti uz Krievijas federāciju un iekrauti uh, Lietuvā, bet netiek eh, ražoti Lietuvā. Tām nav sniegt, netiek sniegts nekāds pamatojums. Kāpēc mēs nezinām, mēs uzskatām, tās nav normāli, tas ir pret jebkādiem noteikumiem, tas ir pret jebkādiem līdzās pastāvēšanas principiem. Krievija neaprobežojās tikai ar to vien, tā sāk ieviest aizliegumus publiskas kampaņas pret Lietuvu Lietuvas piena ražotājiem, un neviens nezina, kas sekos turpmāk. Mēs nezinām, kas notiks, ja mēs nereaģēsim. Šāda situācija nevar tikt pieļauta. Un tas ir izaicinājums ne tikai Lietuvai, bet visai Eiropas Savienībai. Tāpēc mēs augsti novērtējam Eiropas institūciju pūliņus un reakciju. Šajā laikā un vietā solidaritāte ar Lietuvu ir tas minimālais atbalsts, ko var apliecināt Eiropas Savienība, un Eiropai tas ir jādara. Paldies par jūsu solidaritātu un reakciju. Paldies! Leskevičus kungs, Eiropas lietu ministra vietnieka Lietuvas prezidentūras vārdā. Un Tagad es dodu vārdu kolēģim Zīlēm no ECR grupas, jo Anders Dotira nav sēž zālē. Priekšsētājs komisāra kungs, es atceros, kā 90. gada beigā kā Latvijas valdes, valdības ministrs tiku ierauts situācijā, kad Latvijas eksports pēkšņi tika apturēts virzienā uz Krieviju mēs atceramies kā igaunija arī cieta šajā tirdzniecības lomā tad kad viņi atļāvās pārvietot pieminekli. Un uh, arī tagad, kad Krievija ir iestājusies Pasaules tirniecības organizācijā, mēs mierīgi pieciešam uh, eh, diskriminējošas nosacījumus attiecībā pret Eiropas Savienības dalību valstīm gan enerģētikā, gan transportā. Un, uh, tāpēc es domāju, ka šajā gadījumā visiem šajā zālē ir skaidrs, ka, kāpēc Krievija atļaujās šo situāciju darīt pret Lietuvu, tāpēc, ka Krievija uzskata bijušo Padomu Savienības telpu par savu teritoriju, un viņi strādā pēc principa skaldi un valdi jo viņi sagaida ka viena dalībvalste visu eiropas savienību neaizstāvēs. un šeit ir mūsu politiskā izšķiršanās vai mēs pieļaujam ka lietuva kur ir atļāvusies mazliet būt uzstājīga gāzes jautājumā pret krieviju tiek sodīta un lietuva kur ir eiropas savienības prezidējošā valsts. ja mēs atstāsim lietuvu vienu ko pasaule vispār domās ja eiropas savienība nevar aizstāvēt savas uh, savienības prezidējošo valsti šādā situācijā? ir jārīkojas pilnīgi piekrītu kolēģim politiski. paldies! You, uh, is, uh... Paldies, kolēģi Zīle. Ir zilā kartīte no kolēģa Laitrīda. Vai jūs pieņemat jautājumu? Laitrīd, kungs. Paldies. Jautājums. Jūsu politiskā grupa uh, ir parasti kritiska tad, kad Eiropai vienoti jārīkojas un ir arī kritiska pret Eiropas vienotības ideju. Jūs nedomājat, ka šī būtu iespēja gluži vienkārši nu, parādīt, ka vienota Eiropa var būt daudz uh, spēcīgāka nekā sadalīta Eiropa, un varbūt, ka jūs varētu kolēģis jūs politiskajā grupā šajā virzienā uh, vest. Paldies! Thank you, Mr. Dzilla. Kā ICR grupa parasti ir Eh, ļoti par vienoto Eiropas Savienības kopējo tirgu. Un šos principus mēs aizstāvam, un mēs redzam, ka Eiropas Savienība vēl vairāk var attīstīt īstenu kopējo tirgu. Un šis jautājums ir pret Eiropas Savienības kopējo tirgu, šī ir diskriminācija pret Eiropas Savienības tirgu. Tāpēc es neredzu šeit eh, pretrunu mūsu, mūsu pozīcijā, un šādu, šādu situāciju mēs vienmēr aizstāvēsim, neatkarīgi no tā, ko mēs domājam par federālas Eiropas Savienības attīstību, kur mēs esam skeptiski. Paldies! Thank you very much. Περνάμε στους υπόλοιπους εγγεγραμμένους ομιλητές και πρώτα θέλω να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Άντρικενε. Paldies. Nākošais runātājs Sandri Kienas divām minūtēm. Mēs šeit runājam par pārkāpumiem no Krievijas puses, kas nevar tikt attaisnoti tie, kuri vērst pret Lietuvu, kaut kā Eiropas Savienības un vietēja eh, un iekšējā tirgus eh, locekli, ir jārespektē iestājoties PTO tie noteikumi, ko tā ir apņēmusies eh, respektēt. Es runāju par Krieviju. Un arī šīs diskriminējošās darbības uh, ir bez kāda skaidrojuma. Tā vietā mēs varam lasīt nekaunīgus komentārus no Krievijas puses mēdījos, ka Lietuvai ir jāatgūst veselais saprāts, citādi tās nākotne izskatās drūma. Tāpat Eh, tiek draudēts ar papildus pārbaudēm ne tikai piena, bet arī gaļas un citiem produktiem. Tomēr gribu norādīt, ka Krievijas spiediens tiek izdarīts, un mūsu reakcija ir jābūt adekvātai un stingrai. Ir jāuzsauc Krievijas vēstnieks, lai sniegtu skaidrojumus visaugstākā ranga Eiropas amatpersonām. Otrkārt, Eiropas komisijai ir jāuzrunā PTO, lai tā pieprasītu PTO noteikumu ievērošanu no Krievijas puses. Kolēģi, mums būtu jāapspriež simetriski pasākumi, tā kā Magnitska sāraks, jo šodien ir Lietuva, rīt tā varētu būt cita Eiropas Savienības dalība valsts. Paldies! Ročeka kungs nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi, komisāri. Pirms divām nedēļām parlamentā mēs apspriedām Krievijas federācijas diskriminējošos pasākumus pret mūsu austrumu kaimiņiem. Šodien mēs runājam par Krievijas federācijas diskriminējošiem pasākumiem pret mūsu dalībvalsti kas šobrīd ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā konkrēti pret Lietuvu, un es domāju, ka tas ir nepieļaujami. Šāda Krievijas eh, rīcība mums sociāldemokrātiem nav pieņemama. Mēs nevēlamies nekādus tirzniecības karus, mēs nevēlamies nekādu jaunu barjeru veidošanu, gluži otrādi mēs vēlamies eh, sadarbību Eiropas kontinentā un mēs vēlamies veidot vienotu ekonomikas telpu, kurā Krievija būtu mūsu strateģiskais partners. Taču, kā jau es sacīju, mēs nevaram pieļaut šāda veida rīcību. Tādējādi mēs pilnībā atbalstam mūsu Lietuvas kolēģi, mēs paužam savu pilnu solidaritāti ar Lietuvu un pilnībā piekrītu tam, ka Tas ir aizskārums ne tikai Lietuvai, bet gan tirzniecisks uzbrukums visai Eiropas Savienībai un gribētu arī lūgt komisāru izmantot visus līdzekļus un pasākumus, taiskaitā PTO, esošos un citās jomās, lai varētu risināt šo problēmu. Tas ir jādara maksimāli drīz, jo piensaimnieki tiek eh, viņu intereses aizskārts Lietuvā ļoti nopietnā veidā. To mēs nevaram pieļaut. Paldies, kolēģi Ročeks, turpina priekšsēdētāju. Un tagad nākošais runātājs ir Landsbērģis, priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs varētu būt gandarīti, ka Eiropas Savienība kļūst reāla saliedētāk. Tas notiek pateicoties vienotai Eiropas enerģijas politikai un mūsu kop kaimiņattiecību politikai austrumos. Kaimiņattiecībām e, nu, tas nozīmē draudzīgas attiecības. Taču notiek naidīgi izliecieni, un tādi notiek no Krievijas šodien uzskatot eh, to, kā tās bijušās eh, ko, ko, kolonijas eh, aizvien vairāk ir saistītas ar Krieviju. Un tāpat izlēciens pret vienu Eiropas Savienības dalībvalstu Lietuvu. Tas ir aizskarus mūsu ekonomikai un tas ir izaicinājums pēc atbildes no Eiropas Savienībai. Mums būtu jārīkojas korektā veidā. E, runājot nevis par e, Lietuvas krausmašīnām pie Krievijas robežas, bet par situāciju pie Eiropas Savienības un Krievijas robežas. Šeit nav runa par Lietuvas un Krievijas tirdzniecības attiecībām, bet Eiropas Savienības un Krievijas tiežrocības attiecībām. Tāpat arī tie zaudējumi, ko uzskata, ka zaudē Lietuva, to zaudē Eiropas Savienība. Un domāju, ka būtu piemēroti tas, ja Eiropa dalītos Lietuvas ekonomiskajos zaudējumos. Ko, un kā parasti Kremlis uzskata, ka tā trieciena pret vienu dalību valsti, ignorējot Eiropas Savienības pastāvēšanu, sniegs nepatiesainu. Un kā Eiropas Savienība rīkosies āršķēltē. Domāju, ka šie laiki ir pagājuši pār labu labākai nākotnē Eiropai. Paldies, kolēģi Landsbērģis! Un nākošais runātājs Leitfrīd. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja jau mēs te dzīvojam finanšu mm, parādu krīzes apstākļos, eh, jāievēro kāds princips, eh, tas, kurš uzbruk kāda Eiropas eh, valstī, uzbruk visām Eiropas valstīm. Un vai no nu tā ir Grieķija, kurai uzbruk spekulanti, vai arī tā ir Lietuva, kurai uzbruk priekšējā supervāra. Uh, Šķiet, ka tas ir kopīgais eh, apdraudējums Eiropas Savienībai un mums jārīkojas, kā mēs esam rīkojušies finanšu krīzes apstākļos. Bet es nezinu, vai mēs varam politisko uzbrukumu atvarīt ar eh, tirzniecības pasākumiem. Ja mēs te sākam spēlēt eh, spēlītes, uh, Ja Krievija sāk spēlēt, tad uh, mums jāspēlē līdzi, un mums enerģiskāk jārēģē uz šādu rīcību. Uh, komisāra kungs, jums ļoti laba reputācija attiecībās ar Ķīnu, varbūt vēlaties tikpat labu reputāciju attiecībās ar Krieviju. Lielas paldies! Paldies Leichtfrīda kungam. Tagad turpināsim ar brīvo mikrofonu. Un visu pirms izteiksies Morkunai. Paldies, Murkunaitis kundze. Paldies. Um, ko, paldies visiem kolēģiem, kas ir norūpējušies par Lietuvu. Nu, šis jautājums um, gan nav jautājums, kas skar um, tikai Lietuvu, bet Krievija tagad uh, ir. Uh, um, izvēlējusies uh, Lietuvu kā mērķi. Krievija bez iemesla boikotē piena produktus no Lietuvas tagad un citās jomās mums ir problēmas. Um, grūtas sarunas ar Gazprom notiek, atcerieties uh, naftas uh, vadu družba. Un tā likteni Lietuvā šis naftas vads tika likvidēts pirms kādu laika, un tas, šie pasākumi tiešām nav samērīgi. Pat ja Krievija tagad ir iestājusies PTO, mums uh, jāskatās, kas notiek, un nevar ticēt tam, ka attiecības ir eh, tikai pragmatiskas. Krievija vēlas jaunu nolīgumu ar Eiropas Savienību, bet eh, tās uh, uzvedība uh, liek šaubīties par to, uh, vai Krievija var ievērot eh, visus noteikumus. Tagad eh, šodien saņemta informācija par to, ka tiek apdraudēts arī eh, siers no Lietuvas. Paldies, Balčitis kungs. Paldies. Es arī vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas pauduši solidaritāti ar Lietuvu. Mums jūsu solidaritāte ļoti palīdz. Komisāra kungs, jūsu runā. Uh, Jūs eh, teicāt, eh, kāda iemesla dēļ Krievija ir te ieviesusi standārtus, kas zinātniski nemaz nav pamatojami. Tas nozīmē, ka Krievija jau pirms kādu laiku plānojusi mm, sankciju piemērošanu noteiktām valstīm. Pirms Ziemassvētkiem uh, Lietuvas un Baltijas valstu pārvadātājiem bija ilgi jāstāv pie Krievijas robežām, un tā tas noticis gadiem ilgi. Tā tas turpinās. Mums um, te jārunā par uh, to, kā ekonomiski pasargāt mūsu strateģiskās intereses. Mums uh, jārīkojas dinamiskāk šai ziņā. Nu, te guht kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Konzijā. Uh, te nevar šaubīties, uh, Krievija soda Lietuvu par Eiropas um, austrumu partnerības politiku. Tā ir tāda atmaksa no Krievijas puses. Interesanti, cik tālu Krievija aizies un cik lielu spiedienu uh, izdarījis uz Lietuvu. Pēc 90. Um, gada blokādes šis ir otrais uzbrukums Lietuvai. Um, tagad vēsturisku apstākļu dēļ Lietuva ir pavisam cita valsts. Lietuva ir Eiropas Savienības valsts. Un um, tagad mēs uh, runājam par visu Eiropas Savienību. Lietuva vairs nav izolēta. Tāpēc paldies visiem kolēģiem par solidaritāti. Paldies kolēģiem, kas izteicās, ka mums jārīkojas tā, it kā uzbrukums būtu vērsts pret visu Eiropas Savienību. Tā ir šantāža, tas ir apdraudējums, tā ir agresīva rīcība. Un tieši tāpēc pirms samita un pirms svarīgiem lēmumiem es līmenī mums eh, jābūt ļoti piesardzīgiem, lai uh, pagātne neatkārtojas. Paldies, un tagad uh, Kellen kungs. Thank you. Paldies. Tas ir nepieļaujams spiediens ne tikai pret dalībvalsti, bet pret prezidējošo valsti. Un To var uzskatīt kā nedraudzīgu žestu pret Eiropas Savienību kopumā. To nevar uzskatīt kā divpusēju tirzniecisku strīdu, un tas nav noticis neļauši. Līdzīgs brutāls ekonomisks spiediens ir izdarīts arī pret Ukrainu un Moldovu komisijai un dalībvalstīm ir būtiski vadīties no parlamenta pirms divām nedēļām pieņemtās rezolūcijas, kur norādīts, ka Krievija to izmanto um, savās politiskajās interesēs. Mums ir nepieciešamas darbības no komisijas puses. Kremlis vēlreiz apliecina to, ka tā politika ir ne tikai nedraudzīga, bet uh, pat naidīga un apliecina savu imperialistisko domāšanu. Pirms Viļņas samita ir jānosūta spēcīgi spēcīgs solidaritātes signāls, ka mēs esam vienoti un aizstāvam mūsu dalībvalsti un e, tās valsts, kas vēlas būt demokrātiski e, integrēts Eiropā. Nākošais runātājs e, Zemke. Jā, paldies. Es gribu jūsu uzmanību vērst uz to faktu, ka runājam par diskriminējošu Krievijas praksi pret Lietuvas transporta uzņēmumiem. Bet šī Krievijas rīcība un praksi, kas aizvien tiek atkārtot, skar ne tikai Baltijas valsts līdzīgas, līdzīgi ierobežojumi, bija savu laiku vērsti arī pret polijas ražotājiem un transporta uzņēmumiem. Ties kā tādas sektors kā pienražošana, gaļas ražošana un siera ražošana. Un katrā šādā gadījumā Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt to valsti, pret kuru tiek vērstas šādas sankcijas. Mums jārunā vienā balsī, jo e, e, es nav valstu, kas ir vairāk vai mazāk svarīgas. Paldies. Paldies, pēdējais uzstāsies Paskāls kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji komisāri. Ne, iepriekš nepaziņota kontrolas pastiprināšana ļoti nozīmīga problēma. Preču apjoms, ko pārvada Lietuva tā skaitā iekļauj preces no citām valstīm, un šī ierobežojuma attiec uz citām valstīm. Krievijas federācija ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības tirzniecības partneriem, tāpēc mūsu apusējās interesēs ir pienācīgas tirzniecības attiecības. Tādējādi šīs vienpusīgās prakses pārtraukšana no Krievijas puses būtu nozīmīgs mūsu diplomātijas mērķis, un mums vajadzētu nodrošināt to, ka nenotiek eskalācija līdz lielākām ekonomikas problēmām. Komisāri, esam pārliecināts, ka mums nav jāsvārstās un jārunā ar mūsu Krievijas partneriem. Paldies, Pārškas kungs, un tagad vārds komisāram Digūhtam. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, nav praktiski nekādu šaubu par to, kam šie pasākumi ir politiski motivēti un visdrīzāk saistāmi ar Krievijas bažām par Eiropas Savienības austrumu partnerības politiku. Uzklausot debates, domāju arī tas, ka jūsu prātos ir visai maz šaubu par šo jautājumu. Taču runa ir ne tikai par to, ka e, tas ir politiski motivēts, ka mums ne, nevajadzētu pienācīgi gatavoties pirms mēs uzrunājam PTO un šobrīd mēs skatām PTO nosacījumu atbilstību šiem pasākumiem. Būtu neproduktīvi vērsties pie PTO bez labas faktu un statistikas analīzes. Un 18. oktobrī notiek PTO padome, kad šīs jautājums arī tiks skatīts. Un pirms tam mums notiks diskusijas tehniskā līmenī, lai noskaidrotu ne tikai ar ko konkrēti runāt un ņemot vērā manu jurista pieredzi. Un pirms mēs vēršamies tiesā un PTO ir tiesa, kur ir jāsagatavo sava lieta un jābūt labi dokumentāli pamatot tam visam un nejau, nejauši ir tas, ka visās lietās, ko mēs, ar ko mēs vēršamies PTO, mēs gandrīz nekur nezaudējam. Tāpēc arī mēs rēķināmies, protams, uz sadarbību no Lietuvas puses. Tāpat ir iespējams sniegt politisku reakciju. Un kā norādīja Kaspārīkungs, pastāv iespēja izsaukt Krievijas vērs, vēstnieku. Es to varu darīt tuvāko dienu laikā, tas neradītu problēmas. Un es domāju arī, ka mums vajadzētu skaidri Krievijai norādīt, ka, kā jau daudz no jums sacīja, ka aizskārums vienai dalību valstī nozīmē aizskārumu visai Eiropas Savienībai. Tāpat man nav nekāda maģiska līdzekļa, lai atrisinātu šo situāciju dienas laikā, un tāpēc arī tiek veidots saraksts visām problēmām ar Krieviju kopš 12. gada 20. mārta, kad tika noteikts aizliegums importam no Eiropas Savienībām dzīviem dzīvniekiem saistībā ar tā saucamo Šmolenberga vīrusu. Un pēc tam ir desmit pasākumu, ko Krievija ir nusākusi ne tikai pret Lietuvu, bet pret citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tādējādi tās nav nekas jauns un apzinieties, ka tiks veiktas pienācīgas darbības, taču mums ir nepieciešami pierādījumi, kas ir jāsavāc, jāizprot Krievijas nostāja, un tad, balstoties uz šiem materiāliem, mēs varētu pieņemt pienācīgu lēmumu. Paldies! And, uh, now... Un tagad mēs varam pabeigt debates un pāriet pie Malkolma Harbora ziņojuma.